Jā, vielen dank. Paldies, priekšsēdētāji, dārgās kolēģi, dārgie kolēģi. Jāsaka, šis jautājums ir ārkārtīgi smags un uh, sarežģīts, un ja jūs man uzdodat tādu jautājumu, tad es atļaušos uh, jums atbildēt kā Inta komitejas referents par budžetu. Nu, sākumā teikšu sēkojošo. Vadot sarunas par DFS 2014. un 2020. gadām, es jau uh, gribētu teikt, ka esmu Eiropas parlamentā kopš 89. gada, un es gribētu teikt, ka šīs bija vienas no sarežģītākajām sarunām visu šo gadu laikā, kopš esmu Eiropas parlamentā. Un visi no mums zina, ka ļoti daudzās kategorijās uh, nu, tur ir ļoti liels problēmas. Un galu galā parlaments ir vienkārši spiests uh, piekrist kompromisam, tam arī piekrita, jo pašā augstākajā līmenī, kad mēs lūdzām vairāk elastības, mums arī cits institūcijas nāca solīt pretī. Uh, bet vedot sarunas par 2015. gada budžetu, es pārliecinājos, ka daļa padomē vairs neatceras to, par ko gal galā vienojās augstākie padomas ešeloni ar parlamentu. Un gribētu teikt, ka komisija īstenībā nu nebija tāda pati izpalīdzīgākā ļoti daudzos gadījumos pēc tādas ilgākas stīvēšanās mēs galu galā visai veiksmīgi varējām pieņemt budžeta grozījumu, lai varētu pieņemt Junkera piedāvāto paketi. Mēs mēģinājām, lai tās programmas, kurām ir šī Eiropas papildvērtība tādas kā uh, Eiropas transporta programmas, infrastruktūras programmas un apvārsnes 2020 netiktu pilnībā likts uz spēles. Bet kas tad tagad ir noticis? Nu, ja es varu atļauties tādu personisku viedokli. Mēs te runājam par lielu Izaicinājumi Eiropas Savienībā lielāko izaicinājumu pēdējo 25 gadu laikā, un tā tad, nu, mēs te kaut ko atvēlēsim Frontexam, kaut ko nedaudz bēgļu fondam un tā tālāk, nu, ar to nebūs pamat, ar to nebūs gana. Uh, tie izaicinājumi, ar ko mēs tagad sastopamies, un mēs, protams, varam diskutēt bezgalīgi, ar ko tas viss ir izskaidrojams un kurš ir pieļaus kļūdas un tā tālāk. Nu, šādas diskusijas nepie kā nenovedīs. Uh, Bet, ja mēs runājam par tādu ilg, ilgstošāku izvērtējumu un analīzi, protams, mēs no tā nevarēsim izvairīties. Mums jādomā arī par mūsu kā kopējo ārējo drošības politiku, ja tā vispār ir pelnījusi saukties šādā vārdā. Vai mēs esam visu pareizi izdarījuši attīstības politikas jomā, un varbūt mums tur ir jātīsta daudz jaunu ilgtermiņu stratēģiju. Nu, mums nevajadzētu šo smago dilēmu padarīt vēl smagāku, ņemot vērā arī mūsu attiecības attiecības ar citām valstīm. Īstenībā eh, man arī nav uz to gatavu atbilžu. Es gribēju tikai kolēģiem dot tādu vielu pārdomām. Es domāju, nu, ka ir pienācis īstais brīdis to darīt. Un man nedod mieru vēl, kas es uzskatu, ka 2016. gada budžeta procedūra papildus tam, par ko mums jau tā ir jādiskutē šajā kontekstā. Uh, īstenībā būs veltīti tieši diskusijām par nākamo gadu izaicinājumiem. Jāsaka, ka ir jauna tāda tautu ceļošanas parādība tagad, un ar tās sakām rēķināties nebija gatavs neviens, un ņemot vērā pēdējo, pēdējo mēnešu notikumus, mums ir jāuzdod jautājums. Uh, vai mēs joprojām visi atbalstām tās kopējās vērtības, ko esam definējuši līgumos. Tātad ir runājumi par šo pamatkonsensusu. konsensusu tiesības iesniegt bēgļus, ņemt bēgļus no kara plosītiem reģioniem un tātad, ko mēs domājam par kopīgu migrācijas politiku Eiropas Savienībā. Jāsaka, tā ir problēma, ar ko sastops arī trešās valsts. Tās saka, nu, neņemiet pretī visus mūsu pilsoņus, jo pie mums, nu, valstis, pilsētas kļūst tukšas un tad kā tad mēs dzīvosim tālāk vienu dienu. Mums tā tad vajadzētu saprast, vai mēs kā Eiropas Savienība vispār varam un vēlamies turpināt aizstāvēt šīs kopīgās vērtības, vai mēs te runājam par kaut kādu urbānismu, vai atkal sastopamies ar risku mm, piebalsot šai uh, populistiskai polemikai. Mums ir jāsaprot, ka mēs runājam par Eiropas Savienības pamats struktūrām, par politiskajām vērtībām, un tas viss ir uh, jāapspriež, un ja mēs to nevarēsim darīt, nu tad īstenībā te viss vienkārši uh, e, izirs pa vīlēm. Eiropas Savienība ir. Uh, balstīt uz kompromisiem, un tie, kas ilgāk šeit strādā, zina, ka kompromis nozīmē piekāpšanos, un citreiz jums ir jādod daudz vairāk nekā jūs saņemat pretī. Un ja šajos jautājumos mēs varam strādāt tikai ar tādiem šaubīgiem, nu, baltiem diegiem, šūtiem kompromisiem, uh, tad jāsaka, ka tie, kas arī ilgi nav eirozonā, atkal uzdos jautājums, kā tad vispār uh, ar to visu tik galā. Un tagad atkal jāuzdod jautājums, vai mēs joprojām ticam saviem principiem, vai tieši pretēji padarām sevi par tādiem ākstiem un vienkārši iznīcam to, kas ir panākts pēdējo desmitgažu laikā. Es gribēju jums atgādināt, ka budžeta komitejā grozījuma iesniegšanas termiņš ir uh, 3. septembris 2012. Tā tad ir vēl dažas dienas, lai politiskajās grupās par to apspriestos. Un jāsaka, ka budžeta uh, procedūra, budžeta politika, protams, ir saistīta ar skaitļiem, bet ko darīt, kā mēs tiksim galā ar saviem uzdevumiem, kā mēs varam parūpēties par to, lai. Uh, visam, visai procedūrai atbilstu budžeta skaitļi, bet, protams, arī tādas svarīgākas struktūras, svarīgāki uzdevumi. Jāsaka, nu vai tad budžets ir kaut kas tāds brīvprātīgs, kur iemaksā dalība valsts, un jāsaka, mums ir neatliekama uzdevuma, kas ir jāfinansē. Uh, Mēs piedzīvojam ļoti grūtus laikus, tādēļ mums te vajadzētu domāt daudz plašākā kontekstā, ne tikai par cipariņiem, par kuriem mēs balsojam. Mums jādomā par Eiropas Savienības eksistenci, rīcības spēju, par to ir jārunā, ņemot vērā to, kas notiek daudzās dalību valstīs. Tas man patiešām uh, sagaidā raizes, un ja tas turpināsies tādā garā, tad iespējams mēs nonāksim pie tā, ka izjūgs tas, ko esam uzcēluši pēdējo gadu laikā, pēdējo gadu uh, desmit laikā. Jā, lūdzu par procedūru. Diemžēl runātājs neizslēdz mikrofonu un tulk nevar dzirdēt viņu teikto. Mūsu kolēģis runāja desmit minūtes pirms balsošanas ļoti daļrunīgi. Vai es varētu 90 sekundēs uh, reaģēt uz viņu izteikumiem. Nu, ne šodien, bet varbūt kādu citu dienu. 90 sekundes, pusotra minūte. Un tā tad man būtu tikai 15% no tā laika, ko tagad uh, kolēģis uh, teica. Un, nu, mēs neesam pieraduši pie tā, ka pirms balsojuma kāds izsakās vesels 10 minūtes runātājs saka, labi, tad es runāšu tagad, jā, ir problēmas un tās ir labāk atrisināt nacionālā līmenī. Un mums pierādīja pēdējā laika notikumi. Tie pierādīja, ka Eiropas Savienība vispār neko nevar um, izteikt, neko nevar paveikt. Imigrācija ir ļoti pretrunīgs jautājums, bet manā valstī, manā dzimtenē, viena lieta tikai pateikšu. Uh, Saskaņā ar statistiku, pie ko saņēmām pirms trim dienām mūsu valstī, kas ir uh, pat divreiz mazāka par Vāciju, mēs kopš uh, eh, 97. gada esam pieņēmuši 8 miljonus imigrantus, kad leiboristu valdība uzsāka ļoti uh, bīstamu eksperimentu. Uh, un tagad uh, bēgļu uh, statusa pieprasītāji uh, un patvērumu meklētāji no Sīrijas un Āfrikas pārplūdina mūsu kontinentu. Mums vajadzētu varbūt to visu izvērtīt daudz pamatīgāk. Mums jau ir 8 miljoni migrantu vairāk nekā visā Zviedrijā kopā vai, piemēram, Dānijā kopīgais iedzīvotājs skaits ir mazāks par šiem 8 miljoniem. Uh, Un ja mēs runājam par konsensusa trūkumu, tas ir absolūts Eiropas Savienības politikas fiasko pilnīgi visās jomās, kur tā ir iejaukusies. Jāsaka, ka eiro jau ir uh, pilnīga eh, tā kā bumba ar laika dēgli, nu tāds eh, tūlīt piedzīvos savu apakalipsi un visi vienkārši atsakās lūkoties faktiem acīs, nu tā ir kliedzoša uh, neveiksmi. Paldies, kolēģi, jums bija šīs 90 sekundes, jūs tās saņēmāt, jūs tās izmantojāt, mums um, te vajadzētu varbūt runāt vairāk eh, par. Uh, Inta komitejas tiešām kompetencēm, protams, šīs diskusijas arī nav bezjēdzīgas, bet varbūt tās varam noturēt citu dienu. Bet tagad balsosim par 2016. gadu budžetu. Šis ir atzinums, tā tad ir divas balsojuma daļas. Pirmām kārtām balsosim par uh, uz budžetām veltīto atzinumu un pēc tam par grozījumiem 2016. gada budžeta uzmetumam. Lūdzu, tagad balsosim par. Uh, grozījumiem, eh, kas ir atzinumā. Pirmais ir piektais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts Īsti nav skaidrs, kāds ir iznākums. Lūdzu, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. One. Has everybody voted? The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. Ceturtais ir atsaukts. Tagad trešais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss, kurā ir iekļauti ceturtais un sastais, kas par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas. Man šķiet, ka jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski par astoto. Kolēģi, jūs nobalsojat? Beidzam balsot? Noraidīts. 14. grozījums. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 12. Par. Pret. Atturas. Jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski par 12. grozījumu. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Grozības pieņemts. 16. grozījums par pret atturas noraidīts. 17. kas par pret atturas noraidīts. 15. par pret atturas noraidīts. 18. grozījums par pret pret atturas noraidīts. Ceturtais kompromiss, kurš ir par pret atturas. Man izskatās, ka ir pieņemts, bet varbūt uh, drošības labāk pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par ceturto kompromisu. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Atvainojos, ka liku pārbaudīt, saka priekšsēdētājs. 23 par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 5 par pret atturas pieņemts. 24, kas par pret atturas norādīts. Un tagad par visu grozīto atzinumu, uzmetumu, un mēs balsosim elektroniski, sākam balsot. Has everybody voted? Vai visi nobalsoja, beidzam balsot? Atzinums ir pieņemts. Un paldies kolēģiem, un tāpat arī gribu uzslavēt mūsu referentu Raimeru Bogi. Tagad otrais balsojums saraksts. Budžeta grozījumi. 6600. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Mutisks grozījums došu vārdu Bēgas kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms vasaras pārtraukuma mēs jau par to runājām. Tātad atbalsts tirzniecībai, aid for trade, un teicām, ka ņemot vērā mūsu politisko analīzi, vēlamies paaugstināt līdzekļus tieši šajā kategorijā, bet īsti nebija skaidrs, kāda būs proporcija starp maksājumiem un uh, saistībām. Uh, tādēļ uh, es uh, atsaucu rezerves izveidošanu, jo komisija mums ir piedāvājusi pietiekam daudz argumentu, uh, kādēļ uh, ir uh, bijušas problēmas ar uh, dažiem sadarbības partneriem, un komisija teica, ka šīs problēmas tagad esot atrisināts, līdz ar to uh, ceturtajā uh, rezolūcijas kompromisa grozījumā mēs šo jautājumu esam apskatījuši, un tādēļ es lūgtu uh, šos līdzekļus paaugstināt, kā ir teikts grozījumā, bet neizveidot rezervi. Paldies! Mm. Mm, Beigskungs, vai kādam ir uh, pretenzijas pret šo uh, mutisko grozījumu? Ja nē, tad balsojam par uh, Beigskunga mutisko grozījumu, kurš par, pret, atturas. Grozījums ir pieņemts. Tālāk 6601 nu, bet tā atkrīt, jo mēs uh, pieņemam mutisko grozījumu 6602. Nu, kurš par? Pret atturas. Tomēr gribētu pārbaudīt, sākam balsot elektroniski par 6602. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. B. Tagad balsosim elektroniski par grūzītu atzinumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņēmām grozījumus šim atzinumam. Paldies kolēģiem, paldies audzinuma autoram. Būsim nobalsojuši. Paldies! I will take a moment uh, to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 Uh, dear colleagues, can we, can we resume our meeting, please? Vai varam turpināt savu sēdi, jautā priekšsēdētājs? So, thank you very much. Kolēģi, septītais darbkārtības punkts. ES Eh, loma ANO, kā labāk sasniegt ES ārpolitikas mērķis, kā Kellere no Zaļo politiskās grupas ir eh, atzinuma autore. Tagad mēs aplūkosim šo atzinumu uzmetumu. Šajā atzinumā tiek runāts par uh, eh, tirzniecību un investīciju ANO uh, sistēmas ietvarā. Tagad došu vārdu mūsu uh, Atzinuma autorei eh, Skā Kellerei lūdzu paldies priekšsēdētāji, paldies kolēģiem. Jā, es eh, tagad jūs iepazīstināšu ar šo atzinumu. Jāsaka, ka atzinumā ir ierobežots zīmju skaits. Nu, uh, Um, tā tad šeit ir tāds visai lakonisks uzmetums, uh, bet, protams, es jūs ar to iepazīstināšu. Un atbildīgā komiteja par ziņojumu ir AFET, un tur autors ir Pāvo Vairunens. Mēs runājam par ES uh, lomu ANO. Ja runājam par tirzniecību, varbūt tad jums uzreiz prātā neiešaujas ANO, bet arī ANO politika. Uh, ir veltīta tirdzniecībai daļai, ja tiek runāts par to, kas tiek darīts darba grupās, kas tiek apspriests dažādās rezolūcijās, un kā Bēgas kungs teica, tas ir, protams, neatraujams saistīts arī ar attīstības politiku, un līdz ar to tas ir viss ļoti saistīts ar um, ANO un ES spēlēmo lomu šajā organizācijā. Neatbil, neaizmirsīsim, ka šis ir ļoti īpašs gads, 2015. gads, tā tad. Tā, ir saistīts arī ar tūkstošās attīstības mērķiem, ir arī ANO klimata samīts uh, šajā gadā Parīzē, un tas viss, protams, ir saistīts arī ar tirdzniecību. Protams, ka tirdzniecība var būt uh, ilgspējīgas attīstības katalizators, bet ja tā netiek īstenota saskaņā likumiem, tad viss var noiet greizi, tas var panākt tieši pretējo efektu. Runājot par klimatu pārmaiņām, šeit ir ļoti daudz izaicinājumu, jo tirdzniecība parasti uh, paaugstina emisijas uh, tādā vai citā veidā. Mums, protams, uz to ir jāreaģē, uh, piekopjot savu tirsniecības politiku ar trešajām valstīm. Uh, Un tirdzniecība tāpat var ietekmēt uh, pārtiku, apgāda ar pārtikas produktiem. Atcerēsimies 2008. gadā pārtikas krīzi un uh, kas notiek um, tirgos un uh, runājot arī par dažādu preču un izēvielu krīzēm. Protams, tādēļ ir jāparūpējas par Eiropas Savienības uh, tirzniecības politikas eh, saskaņotību ar attīstības, ar eh, ilgspējīgu attīstību, lai šī tirzniecības politika to nekavētu, bet tieši otrādi veicinātu. Un es gribētu runāt arī par uh, nodokļu nemaksāšanu, par uh, krāpšanos un investīciju ziņojums, uh, kas uh, tika sagatavots pirms uh, vasaras. Uh, atvaļinājumiem norādīja, ka ir jācīnās pret uh, nodokļu krāpniecību un ka ir uh, tādēļ nepieciešams vispār šo sistēmu reformēt. Ja runājam par uh, sieviešu kvotu, uh, ir eh, sagatavoti dažādi tirzniecības eh, pasākumi, lai sievietes eh, nebūtu tā tad atstātas malā, lai tās neizstās kā sērdienītas, un ja mēs redzam jaunus plaukstošas ekonomikas, patiešām ir jārūpējas par paritāti arī šajā jomā, un ANO politika noteikti varētu būt palīdzīga, nospražot konkrētas kvotas un kritērijas, nu varbūt, ka kolēģi varētu vēl papildināt to mutiski, jo man, protams, bija ierobežots zīmju skaits šajā atzinumā. Es esmu šeit tādas septiņas vispārīgas rekomendācijas sagatavojis, un vēl viena tā tad uzņēmēja darbība un cilvēktiesības par cilvēktiesībām ANO jau ir nospraudus galvenos principus, un, protams, šīs vadlīnijas vēl varētu papildināt, mēs varētu arī mutiski detalizētāk to iztirzāt, un Eiropas Savienībai, protams, vajadzētu parūpēties, lai tās partneri ievērotu cilvēktiesības. Tātad. Eiropas Savienība šeit ir ļoti liels spēlētājs, un tā varētu arī palīdzēt savām partneru valstīm labāk uh, ievērot cilvēktiesības. Un AFET ziņojumā ir runāts arī par ilgspējīgas attīstības padomus izveidi ANO ietvaros. Es domāju, ka mēs noteikti ļoti labi varam sadarboties kopā ar referentu attīstot šo un vēl citus ieteikumus tālāk. Un, protams, ir jādomā par saskaņotību starp politiku, starp tirniecības politiku un citiem attīstības mērķiem. Uh, Un es tā tad lūgtu, lai kolēģi iepazīst ar šo atzinumu un to papildina ar saviem grozījumiem, ieteikumiem, domu graudiem. Paldies par jūsu uzmanību. Es gribēju pateikties kolēģiem un sekretariātam par man sniegto palīdzību atzinuma sagatavošanā. Es to gatavoju pirms vasaras brīvlaika un tātad tas notika pavisam nesen. Paldies! And, uh... Paldies par šiem komentāriem! Un tagad es uh, skatos uz ēnu referentiem. Vispirms tautas partijas uh, ēnu referents. Viņš nav klāt, vai kāds grib viņu vietā? Nē, tad uh, sociāls un demokrātu pārstāvis. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Tas ir ļoti īsts teksts. Bet tomēr ir vērts šeit atsaukt atmiņā svarīgas lietas un arī mm, to, ka mēs, cik mēs esam atbalstošai mm, multilaterālajai sistēmai. Eh, par to raksta arī Skā Kellers kundze. Eh, šī ir mm, tāda politika, kur mēs runājam par to, ka tiesniecības politikā ir jāņem vērā arī ANO principi, tieši klimata pārmaiņu, ilgspējīgas attīstības, cilvēktiesību joma. Un sociālistu un, un demokrātu grupas vārdā mēs esam īpaši gandarīti, sakot, ka jūs nesat aizmirsuši arī, arī mm, mūsu grupas izvirzītiem priekšlikumiem. Tā ir izvairīšanās no nodokļiem, krāpšanās ar nodokļiem. Tas mums ir ļoti svarīgi un, un ļoti labi, ka jūs esat šo punktu arī mm, pasītrojusi. Un mēs par to runāsim arī tuvākajos mēnešos. Uh, Un eh, jūs arī runājāt par to, ka ir eh, dažādi noteikumi, ka ir šie principi arī ANO sistēmā, šeit ir respektēta pilnībā multilateralismu sistēma un ļoti labi, ka jūs atzīmējāt visu to un vēl divi papildu punkti. Vispirms jāatzīmē, ka uh, Eiropas Savienībā ir tirdzniecības politikā, ir jāiesaistās sadarbībā ar Starptautisko darba organizāciju tieši aizsargojot cilvēku tiesības. Šī ideja mums ļoti svarīga. Un otra lieta E, tirzniecības līgumos, kas ir parakstīti ar trešajām valstīm, jācenšas e, respektēt arī vienlīdzības, godīguma principus un jādomā arī par mūsu ilgspējīgas attīstības mērķiem. Un, lūk, šīs te e, lietas mums ir svarīgas, un mēs atbalstām jūsu darbu. Paldies par to. Un mēs turpināsim strādāt pie šī teksta. Paldies Tālāk ECR grupas vārdā Ema Maklārkins kundze. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties referentē par darbu. Vēl jau vairāk viņai nācās strādāt vasaras brīvlaika periodā, un tas nemaz nav viegli un ļoti svarīgi, ka mēs kā starptautiskās izniecības komiteja tai arī izsakam šo te uh, atzinumu sakarā ar šo ziņojumu, ko raksta ārlietu komitejas pārstāvs. Varbūt šeit šis ziņojums ir nedaudz pārāk krasi formulēts, jo īpaši saistība ar šo starptautisko tiesu, un ņemot vērā arī mūsu tītips sarunas, mēs gaidām arī gala risinājumu, mēs piekrītam, ka ir nepieciešams izvērst pilnīgu ieteikums izvērtējumu, izmaksas un liederīgums, pirms mēs saprotam, kā virsīt to visu uz priekšu. Uh, Un vēl ir jārunā par to, ka investīcijām ir milzīga loma un arī nozīme eh, LDC attīstībā, jo īpaši pēdējo gadu laikā, jo vairāk mēs to izceļam, jo vairāk mēs pasvītrojam to, ka šīm valstīm ir nepieciešama piekļuva tirzniecībai un investīcijām. Mums ir jāizmanto visi mehānismi, ieskaitot investīciju aizsardzības mehānismu. Uh, un ir jāpalīdz arī izstrādāt juridiskās normas tajos gadījumos, kad eh, šīs normas nav zināmas, nav izveidotas eh, šajās valstīs. Es uzskatu, ka eh, Eiropas Savienībai ir jāstrādā Uh, cenšoties pārliecināt to, kāda labums sniedz tirzniecība un investīcijas, jāstrādā ar privāto un publisko sistēmu, un es atbalstu ANO iesaisti, jo īpaši sadarbībā ar privāto sektoru darba, kas ir paveikts pēdējo gadu laikā, te jau ir ļoti labi rezultāti investīcijiem un attīstībai kopumā. Mums ir jāturpina atvērt savus tirgus, ir jāvirza šīs tirniecības attiecības uz līdztiesīgiem pamatiem, jādod iespēju valstīm un jāpalīdz tām. Un tas nozīmē, ka mums ir jāizved arī savai iekšējā diskusija par mūsu lauksaimniecību, par subsīdijām, vai mēs turpināsim šo ceļu vai nē, lai mēs varētu arī veidot vienotus spēles noteikumus. Tomēr es uzskatu, ka. Uh, tīrdzniecība palīdzēs šīm valstīm iziet no nabadzības situācijas, iesaistīt vairāk apritē, un mums ir jāfokusēs uz, uz šiem jautājumiem arī nākotnē. Es iesniegšu grozījumus, kas saskanēs ar šiem komentāriem, ko izteiks tagad, un mēs ļoti ceram, ka mēs līdz arī varēsim palīdzēt um, virzīt tirdzniecību ar jaunatīstības valstīm. Uh, tālāk uh, Aldes pārstāve Šāks kundze lūdzu. Es varbūt gribētu atsaukties uz to, ka mm, AFET ir atbildīgā komiteja un e, tur arī detalizēti mēs runājam par šo jautājumu. Es arī esmu AFET komitejas locekli. Es šeit atkārtošu tikai īsi. Uzskatu, ka Eiropas Savienībai jāspēlē spēcīgāk, stingrāk loma ANO kontekstā. Šeit ir iespējams uzlabot darbu. Es arī interesi lasu uz kā Kellers darbu un iesaistīšos diskusijā arī turpmāk. Eh, tālāk EFDT vārdā Dārtmut kungs. Paldies, priekšsēd. Vis, vispirms es teikšu tā. Es uzskatu, ka Kelis kundze ir viena no izcilākām šīs komitejas deputātiem. Un eh, tas ir milzīgs gods eh, viņu redzēt šīs komitejas sastāvā. Es uh, kaut kur piekrītu visam tam, ko viņi rakstīja, bet uh, faktiski es gribētu runāt par to, kur es tiešām piekrītu, jo ir lietas, kam es nepiekrītu. Es īpaši piekrītu pretstatā ECR grupai šo akcentu, kas tiek likt uz ANO, ANO kā mehānismu. Es uh, daudz vairāk atbalstu ANO iniciatīvas, kas nāk no ANO puses. Uh, daudz vairāk atbalsta šādas institīvas nekā tās, kas nāk no Eiropas Savienības. Bet eh, tam vēl ir cits iemesls. Manai valstī pastāvīga vieta drošības padome. Un, eh, lai arī šo vietu nepārtraukti apdraud Eiropas Savienība, tomēr mums šī pastāvīgā vieta tur ir. Un tātad eh, tā šeit ir reāli iespēja ietekmēt kaut ko. Tas nav tā kā Eiropas Savienībā, kur mums ir viens no 28 komisāriem, kas neko nevar panākt. Un, mēs zinām, ka, ka ir pārstāvji, pārstāv arī valdība, bet kaut kā viņi nesaprot šo situāciju. Bet varbūt ar laiku sapratīs. Tagad par fundamentālo jautājumu par izniecības um, politiku. EKR koordinātore bija pilnīga taisnība, un šeit es pat pierakstīju to, ko viņa teica. E, e, e, viņa teica, ka tirzniecība ir lielisks veids, kā iesaistīt eh, un novest pie lielākas labklājības eh, jaunatīstības valstīs. Eh, Tas sauktā tirzniecības politika. Tas nozīmē, ka šī tirzniecības politika var skart pilnīgi visu. Tirzniecības politika ir vienkārši kaut kāds veids, kā mēs sakam, ka, lūk, man ir dažādi politiskie mērķi, uh, Un es gribu, lai tirsniecība tiktu izmantota kā instruments vai, vai ierocis, izmanto šo vārdu, lai īstenot šo politiku. Tā tas ir, un faktiski tā tas arī notiek. Un problēma ir tāda, ka ja jūs e, pievienojat tirdzniecībai šīs gigantiskās politiskās parafinālijas, tad tad e, tirzniecība tiek apspiesta, un rezultātā tirzniecības ir mazāk nekā būtu varējis būt bez šīs e, smaguma nastas. Un tas nekādīgi nepalīdz e, attīstības pasaulē. Jo vairāk tirzniecības politikas, vairāk politizēšana, tam visam ir izmaksas, tam ir arī ietekme. Un visbeidzot, es gribētu teikt, ka. Es neatkārtošu visu šo argumentāciju par TTIP, atkal un atkal TTIP. Es teikšu, ka no mūsu viedokļa, no mūsu puses tas ir tā, ka šeit ir viena joma, kam es tiešām piekrītu. Piektais segments ir tas, kam piekrītu. Iespējamā starptautiskā tiesa, tai būtu jādarbojas ANO paspārnē. Uh, Es atgriežos par šo paspārni ANO sistēmu drīzāk un labāk, tas ir nekā caur Eiropas Savienību. Lielākā daļa šo valstu darbojas pavisam citādā uh, likumdošanas sistēmā. Uh, tas nav tā, tā sistēma, kāda ir apvienotās kalistē un ASV. Paldies, uh, tagad DNF e grupa. Lūdzu, ēnu referentam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Dargie kolēģi! E, Eiropas parlamentā ir izveidojusies jauna grupa, ko es šodien pārstāvu. Šis ziņojums e, pasvitro e, zināmas lietas, neraugoties uz Lisabonas līgumu, kas tika pieņemts pirms dažiem gadiem, un tagad mēs runājam par ES un ANO jāsaka, diemžēl Eiropas Savienība nav sasniegusi to, ko būtu varējusi sasniegt, runājot par nabadzību un dienvidvalstu nabadzību. Kāpēc tieši par šīm valstīm šeit eh, šī ideja nav īpaši normāla? Šodien ir krīze, kas skar visu Eiropu, um, neraugoties uz transatlantisko līgumu, tomēr šeit mēs redzam vēl lielākas grūtības kontinentā. Un um, mēs redzam, ka varētu nākt sociālais dempings, arī fiskālais dempings no šīm valstīm, jo diemžēl um, mēs jau to redzējām arī Pakistāns gadījumā. Šeit ir šī te rūpnīca slavenā, kas ir sadegusi. Um, mēs redzam, kādā veidā tas ir ietekmējis un kā tas viss eh, saistījās ar Eiropas tekstilrūpniecību. Un runājot par, par Francijas uzņēmiem, mēs negribam ziedot eh, mūsu Eiropas uzņēmumus un likt to par upuri kaut kādām politiskām spēlēm. Paldies! Es atvainojos Goes grupu grupai. Man nebija sarakstā neviens goja pārstāvis, atvainojos Helmut, došu vārdu tev tagad. Bet jebkurā gadījumā man tagad ir iespēja izteikties pēc kolēģiem, kas pārstāv RDD un EPN grupu. Es gribētu teikt, ka es atbalstu priekšlikumu un es gribētu pateikties referentei par padarīto darbu un vēl pirmā jāpasīdo, ka Pirmo reizi, kamēr šeit strādāju, es konstatēju, ka Tā ir pirmo reizi iespēja dot sev komentāru par gada atskaiti sakarā ar ANO darbu. Lai arī tas nav tas īsti gada ziņojums, tomēr tā ir iespēja arī bagātināt šo ziņojumu, apkopojot dažādas viedokļus, un par šo ziņojumu kopumā ir atbildīga AFET komiteja. Otkārt, es gribētu pateikties referente par to, ka viņa fokusējas tieši uz inta jomām, un tas nemaz nav viegli apkā komitejā, kuras esmu ēnu referents arī, mēs e, centāmies atrast veidu, kur e, komitejas varētu dot pievienotu vērtību citai vadošajai komitejai, AFID komitejai šai sakarā. Treškārt. Es domāju, ka mums Inta komiteja vajadzētu saprast, kāda ir es tirniecības politiku joma, ņemot vairāk ANO struktūru, te ir dalībvalsts ietekme un arī reģionālās organizācijas. Un Eiropas Savienībai kā reģionālajai organizācijai arī ir papildu tiesības eh, salīdzināt savu darbību ar citu starptautisko reģionālo organizāciju. Un šeit Um, mēs vēršamies pie ANO hartas, uzskatām, ka sabiedriskā tirniecība ir instruments, kas dod savu ieguldījumu drošībā, mierā, miera garantēšanai, at, ilgsvīgā attīstībā, un uh, šeit mēs varam bagātināties savstarpēji ar apusējām idejām, piemēram, Tad mēs runājam par zemes platību. Uh, from, uh... Tad subsīdijām ir jādomā par šo subsīdiju ietekmi, lauksaimniecības ietekmi, un šeit mēs varētu bagātināt šo atzinumu, ļoti cerot, ka vadošā komiteja ne ignorēs atzinumus, ko izstrādājuši citi kolēģi, cits komitejas, kā tas bija TTIP rezolūcijā. Ir jācenšas tomēr ņemt vērā citu komiteju viedo, viedokli, gudrību, un tādā veidā mēs uh, varēsim dot savu ieguldījumu. Rezultātā pēc uh, ziņojas par uh, ANO sistēmām būs labs. Paldies, un tagad došu vārdu Startautiskās izniecības komitejas deputātiem. Špinēla kungs ir pirmais. No, <laughs> perdón, al traductor. It was for the traductor. Eh, gracias, presidente. Eh. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vēlētos pateikties. Eh, Kellers kundzei, jā, protams, ir grūti eh, nokoncentrēties un fokusēties tikai uz eh, tirzniecības aspektiem, jo šis jautājums eh, īpaši saistībā ar ANO ir platāks, nu, plašāks. Mēs, protams, cenšamies, nu, ievērot mūsu grupas kompetences ziņojums, jebkurā gadījumā ir ļoti svarīgs jo tirzniecība ir jāizmanto tādēļ, lai varētu uh, mm, eh, veicināt cilvēks attīstību kopumā. Apstākļi, eh, kas ir saistīti ar tirzniecību, eh, kā ražošana saistās ar tirzniecību un tā tālāk, kā ir iespējams pārvarēt nabadzību ar tirzniecības palīdzību un tā tālāk, tas viss ir ļoti cieši saistīts. Daži aspekti, ko es vēlējos redzēt vairāk uzsvērts, iespējams, ka tie ir pieminēti ziņojumā, bet varbūt es gribētu tos panalizēt no citas skatu punkta. Pirmkārt jau ANO dalību valstīm un arī parlamentam vajadzētu vairāk uzmanības pievērst cilvēktiesību pārkāpumiem Un, uh, diemžēl, uh, dažus no tiem uh, būtībā pat veicina mm, tirdzniecības nolīgumi, ko mēs noslēdzam. Piemēram, tirzniecība ar precēm, kas var tikt izmantotas cilvēku cieņas pazemošanai, un te es pat nemaz nerunāju par ieroču tirzniecību. Uh, no sociālais dempings un uh, cilvēku cieņas pilnas dzīves nodrošināšana par to jau tika minēts. Tas ir jautājums, kas ir saistīts ar Rīlo darbību, bet Eiropas Savienības uzdevums ir veicināt tieši šādu veidu mm, attīstību, tālāk uzņēmumi un to sociālā atbildība. Um, tā arī būtu um, īpaši jāuz jāuzsver. Tālāk eh, ir jācīnās eh, pret izvairīšanos no nodokļiem, eh, bet te nedrīkst aizmirst arī par nodokļu paradīzēm un par to, kādu lomu šeit spēlējam Eiropas Savienībai. Nodokļu paradīzes eksistē tādēļ, ka ir valdības, kas tādas atbalsta. Un to nedrīkst aizmirst. Un vēlos arī pateikties par to, ka esat minējis dzimumu līdztiesības jautājumu. Un ļoti žēl, ka labējo pēdējām balsojumam pateicoties, mēs nevarējām vienoties par lielāku resursa apjomu piešķiršanu dzimumu līdztiesības jautājumiem. Paldies. Eh, tagad vēlos jautāt komitejas locekļiem, vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikt komentārus. Ja nē, eh, došu vārdu komisijai, vai vēlaties komentēt? Ja nē, tādā gadījumā eh, došu vārdu referentei. kā jums vārds. Paldies, es ar nepacietību gaidīšu jūsu grozījumus, kas noteikti uzlabos šo atzinumu. Mums ir jāsaglabā mūsu atbildības joma, jāceras, ka atbildīgā komiteja ir AFET, bet ir tiešām ļoti daudz tēmu, eh, kurām mēs varam pievērsties kā tirzniecības komiteja, un tirzniecība var spēlēt uh, savu noteiktu lomu. Uh, arī investīcijas, ja tās izspēlē pareizi, var spēlēt eh, noteikti lomu attīstības veicināšanā. Paldies referentē, paldies ēnu referentiem, paldies arī visiem, kas izteicās. Ceturtdien, 3. septembrī, pulkstens sešos ir um, grozījuma iesniegšanas termiņš. Un tālāk izskatīšana komitejā paredzēta 21. 22. septembra sesijas laikā. Varu iepazīstināt jūs arī kalendāro grafiku, bet, nu, 21. 22. septembris katrā ziņā. Un esam nonākuši pie astotā, pēdējā darbkārtības punkta - cilvēktiesību jautājums ES un Vietnams sarunās. Mums ir jādiskutē. Ja par mutisko jautājumu, kas tika uzdots par brīvās tirdzniecības eh, līgumu un tā saistību ar cilvēktiesību pārkāpumiem Vietnamā. Un es eh, sākumā mm, atsaucos uz komisijas paziņojumu eh, par to, ka sarunas principā par nolīgumu ir pabeigtas, par brīvās tirdzniecības nolīgumu, kas, protams, ir labas ziņas. Jūs arī atcerieties, ka šī Komisija nosūtīja aprīlī uz Vietnam ļoti spēcīgu sastāvu delegāciju, un delegācijai bija virkne ļoti būtisku tikšanos ar partneriem Vietnamā. Un līdz ar to mutiskais jautājums ir īsti laikā, tādēļ eh, došu vārdu jautājumu uzdevēju Šāks kundzei eh, Alda grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Atļausiet arī man uzsvērt, eh, ka es apsveicu progresu, kas ir panākts sarunās starp Vietnamu un ES, un sarunas tagad ir beigušās. Tas ir ļoti svarīgi. Un tieši tādēļ eh, šis te jautājums ir saulēcīgs. Ir viens jautājums, ko uzdod cilvēki no pilsoniskās sabiedrības, arī no pašas Vietnamas. Ir jautājums par cilvēktiesību ievērošanu šajā valstī. Pagātnes pieredze, ja mēs runājam par tirdzniecības nolīgumiem, rāda, ka uh, uzlabojot ekonomisko stāvokli ar izaugsmes un darbietu veidošanas palīdzību, ir ievērojami iespējams uzlabot cilvēku dzīves apstākļus. Mm bet mums vajadzētu ļoti nopietni uztvērt aspektus, kas ir saistīti ar cilvēktiesību ievērošanu, īpaši mēs runājam par vārda brīvību. Un visi šie jautājumi ir saistīti ar to, ko Eiropas Savienība ir darījusi šajā eh, sakrā, ko komisija ir darījusi, vai ir tekstā paredzēts kaut kādi nosacījumi, vai tālāka uzraudzība eh, līguma īstenošanas eh, gaitā notiks. Uh, Tātad mēs nevaram vienkārši izslēgt un aizmirst cilvēktiesību jautājumu. Noslēdzot šim sarunām. Jā, paldies, es vēlētos tagad vērsties eh, pie kolēģiem EPP, S&D, Lūdzu, Ālese. Jā, paldies. Eh, gribēju tikai piemetināt, ka, ka mēs arī no savas puses apsveicam to, kā ir noslēgušās sarunas par vienošanās eh, noslēgšanu ar Vietnamu, bet ņemot vērā, ka uh, tirzniecības nolīgums eh, tiek slēgts laikā, ka tiešām ir iespēja rīkoties, lai nodrošinātu to, ka Eiropas Savienības uh, viedoklis tiek ņemts vērā. Uh, Un tādēļ es vienkārši vēlējos mazliet papildināt jau uzdoto jautājumu. Mums tiešām ir nepieciešams zināt, e, kas tagad notiks. E, Līgums ir noslēgts, kādā veidā e, notiks ietekmes izvērtēšana, ne tikai ekonomiskās ietekmes izvērtēšana, bet arī citu aspektu īpaši uh, cilvēktiesību aspektu e, izskatīšana īpaši īstermiņā, ko, kādus e, sasniegumus mēs vēlamies redzēt, e, vai tas ietekmēs visus iedzīvotājus kopumā, kā tas ietekmēs virkni vērtību, kas mums ir pašsaprotams, piemēram, strādājošo tiesības, Es domāju, tas ir īpaši svarīgi attiecībā uz Vietnamu. Tā kā mums ir jāizmanto šī iespēja un jāizmanto visi iespējamie līdzekļi, lai nodrošinātu to, ka mēs turpināsim monitoringu un tas būs precīzi mērķēts. Liels paldies! Minērs kundze, go grupas vārdā, nē, priekšsēdētājs atvainojas un dod vispirms ECR grupas eh, pārstāvēju vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Es šodien uh, eh, Zahradila kunga vietā uzstājos, jo viņš ir uh, ziņotā referents par šo tēmu, bet nevarēju šodien būt klāt. Es esmu ļoti apmierināts, ka Eiropas Savienība un Vietnama ir panākušas vienošanās principā. Uh, par FTA pēc divu ar pus gadu uh, ilgušām sarunām. Tas ir pirmais ziņojums, ko es noslēgusi ar attīstības valsti. Uh, tā parāda apņemšanos no abām uh, pusēm, nodrošināt tirzniecību izaugsmēji, uh, labklājības pieaugumam. Uh, tur ir uh, paredzēti tarifi un uh, tirgus pieejamība visām precēm no abām pusēm. Uh, Bet, kas attiec uz šāks kundas jautājumu, tad FTA līgumā ir noteikta saistība ar partnerības un sadarbības nolīgumu, kas regulē attiecības ar PS un Vietnamu, nodrošinot, ka uh, cilvēktiesības uh, ir būtiska daļa Eiropas Savienības un Vietnamas tirdzniecības attīstībās. Uh, mēs piekrītam, ka cilvēktiesību jautājumam ir jāpaliek darba kārtībā arī pēc tam, kad līgums eh, būs noslēgts un arī galīgajā pieņemšanas procesā. Mēs piekrītam, ka nepieciešams monitorings un atbalsts šajos jautājumos, kas attiecas uz nosacījumiem tirsniecības līgumos, te būtu jābūt uzmanīgākiem. Cilvēktiesību uzlabošana ir sarežģītāks jautājums. Mēs nedomājam, ka to vajadzētu izvirzīt kā šķērsli tirzniecībai. Mūsuprāt, tirzniecības attiecību uzlabošana, cilvēka attiecību uzlabošana var iet roku rokā, jo galu galā izaugsme un nabadzības samazināšana var palīdzēt uzlabot cilvēku tiesību situāciju kopumā. Un tad runājot par atklātību. Uh, un runājot par skaidriem mērķiem, eh, palīdzēs veiksmīgāk eh, risināt uzdevumus, kas saistīti ar cilvēktiesību situācijas uzlabošanu, un es ar nepacietību gaidīšu komisijas atbildi. Paldies, un tagad goja grupai došu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Es pārstāvu savu kolēģu Elinoru Forenzu, kur arī šodien nevarēja piedalīties. Mēs pilnībā atbalstām šī jautājuma uzdošanu, jo mūs pārsteidz tas, e, ka komisija un Vietnams ārlietu ministrs principā ir noslēguši vienošanos par e, tirsniecības nolību, brīvās tirsniecības līgumu. Mēs vien pārsteigti tādēļ, ka nav veikta eh, cilvēktiesību situācijas izpēta saistībā ar ANO rekomendāciju. Balstoties informāciju, kas ir mūsu rīcībā, eh, nav iekļautas drošības klauzulas attiecībā uz eh, cilvēktiesību aizsardzību Vietnamā. Mums ir tikai tāda bezobaina atsaukšanās uz partnerības nolīgumu Eh, un attiecīgi eh, nav paredzēti īpaši labi eh, monitoringa mehānismi. Un Vietnama ir pamatoti kritizēta par daudziem aspektiem, arī par dzimumu līdzsacības normu neievērošanu. Un par spīti Eiropas ombuda parlamentu un īpašo procedūru ieteikumiem joprojām uh, ir jāsaka, ka notiek Eiropas uh, pamatlīguma vai līguma par Eiropas uh, Savienības darbību pārkāpumi. Jo uh, nav izanalizēts, kādā veidā negatīvi tirsniecības līgumi ietekmē cilvēktiesību situāciju, netiek veikts ietekmes izvērtējums, kā šie līgumi ietekmē uh, Eh, cilvēktiesības, strādājošo tiesības un tā tālāk, netiek piedāvāti efektīvi rīki. Un būtībā cilvēktiesības eh, tātad tiek mazāk aizsargātas kā tirniecības nosacījumi, un mums ir jāuzdod jautājumu ne tikai par to, kā nodrošināt cilvēktiesību iegādā ievērošanu, bet arī strādājošo tiesību ievērošanu un to, kā tas viss tiks uzturēts un uzraudzīts. Liels paldies, un tagad uh, vēršos pie zaļajiem. Kēlers kundze, jums vārds paldies, paldies par šo jautājumu. Es eh, domāju, ka viss iet pareizajā virzienā, visi ļoti saulēcīgi. Eh, vienīgā piezīme ka mēs šeit gribētu šo uh, kondicionalitātes aspektu redzēt vairāk izvērstu, jo tas ir saistīts ar uh, cilvēktiesību situācijas eh, izvērtējumu, ietekmes izvērtējumu brīvās tirdzniecības nolīgumam ar Vietnamu, jo rezolūcijā tas jau tika paredzēts 14. Mm, gada rezolūcijā. Tātad tika paredzēts, ka šāds e, ietekmes izvērtējums ir jāveic, tāpēc ir ļoti grūti saskatīt, kā e, les 21. pāns tiks ievērots, ja mēs e, šādu ietekmes izvērtējumu neveiksim. Tādēļ mēs labprāt redzētu to iekļautu. Arī ANO eksperti ir veikuši dažus interesants pētījumus un izskatīšu jautājumu par to, kā tirzniecība un ekonomika, kā šie nolīgumi ietekmē cilvēktiesības un kā to var izvērtēt. Un šīs rekomendācijas komisijai vajadzētu ņemt vērā tad, kad tiks lemts par nākotnes tirdzniecības stratēģiju. Kolēģi arī minēja politiskos secinājumus. Nu, Es nevaru uh, apsveikt vai atbalstīt politiskos secinājumus, kur saturu mēs vēl nezinām. Tātad tiešām vajadzētu paskatīties, kas tur ir un kā tur vēl trūkst. Uh, mums ir slikta pieredze ar to, ka tiek paziņots, ka jā, jā, tur tikai ir daži tehniski procesi, par ko jāvienojas, bet beig beigās izrādās, ka tie ir politiski un tādēļ ir svarīgi, lai parlamenta iesaistīšanās procesā tiktu nodrošināta pilnībā. Un faktiski parlamentam šodien vajadzētu būt pieejai visiem konsolidētiem tekstiem un arī jautājumam par ASTS sādaļu. Uh, Un eh, jāsaka, ka šīs sadaļas eh, sarunas vēl nav nobeigušās, un kā jūs varat teikt, ka tas ir tikai tehnisks jautājums, un ka visi politiskie jautājumi ir atrisināti, nu tā ir zināma eh, pretruna. Tas gan varbūt nav tēmats šajā mutiskajā jautājumā, bet, bet par politisko vienošanos tomēr vēl ir neskaidrības. Paldies, FDD, e ENF. Vēl ir divi kolēģi, kas vēlas izteikties. Marijāla man pirmā. Paldies. Es gribēju pasvītrot tikai to, ko teica man kolēģa Lisija par cilvēktiesībām. Uh, Un šeit es gribētu arī atsaukties uz mūsu komitejas uh, atzinumu par to, ka tirzniecība, saprotu, ka tirzniecība ir ļoti cieši saistīta ar cilvēktiesībām, runājot par uh, Vietnamu, šeit ir jāņem ārā visi esošie nolīgumi, un uh, ir nepieciešams runāt par tirzniecību, tomēr tirzniecība netrīkst notikt uz cilvēku dzīves rēķina. Eh, tiešām cilvēktiesības tiek eh, pārkāptas, un mēs nevaram pieņemt šo situāciju. Un šeit es domāju, ka tā vietā, lai runātu par šiem nosacījumiem, vajadzētu komisija tomēr drīzāk padomāt par eh, monitoringa mehānismu, kur tiks pāraudzīta cilvēktiesību pārkāpumu situācija. Šeit varētu izmantot tādus rīkus kā dialogu, kā sadarbību. Uh, Un vajadzētu izmantot šos rīkus, strādāt ar šiem rīkiem, lai varētu uzraudzīt cilvēku tiesību situāciju. Mēs uh, turpinam un esam arī izmantošot daudz um, enerģijas, runājot par investīciju jautājumu, bet uh, vajadzētu arī izmantot mūsu enerģiju, lai runātu par cilvēktiesībām, ar nolūku nu, radīt kaut ko varbūt efektīvāku un radošāku. Speakeris uh, Džūtki. Paldies, Džūtki un Dārling, lūdzu, paldies. Būšu ļoti, ļoti lakoniska. Es domāju, ka šis jautājums ir ļoti labi formulēts, formulēts bet būtu pat tiešām arī uh, nolaidīgi, ja mēs uh, nepieminētu šeit Eiropas Savienības ombuda viedokli. Viņš ne tikai kritizēja uh, to, ka komisija uh, rīkojās nepārāk labā veidā. Es nezinu, kāds ir īpaši uh, precīzais darbs vārds angļu valodā. Un tā tad uh, jārunā arī par šo cilvēktiesību ietekmes izvērtējumu. Tas noteikti ir jāiekļauj uh, jautājuma tekstā. Mums noteikti vajadzētu uzlabot to, tātad pastiprināt to, ko ir teicis ombuds, uh, arī veicot lielāku spiedienu uz komisiju. Paldies! Neviens cits kolēģis vairs nevēlas izteikties, tagad došu vārdu komisijai. Pie mums ir ieradies pārstāvis no pārstāvē no Tirzniecības ģenerāla direkcijas. Lūdzu, jums tagad vārds Koenigs kundze. Paldies! Pašā sākumā gribēju tikai uh, atkārtot to, ko jau esmu neskaitāms reizes teikusi. Protams, arī tirsniecības politikā ir jāievēro cilvēku tiesības un arī tas, ka mēs izmantojam pilnīgi visas ES politikas jomas, lai uzlabotu cilvēku tiesību ievērošanas parametrus un tajā skaitā arī tirsniecības politiku. Mums, protams, jāizmanto visas mūsu rīcībā esošās svīras. Cilvēktiesības ļoti ilgi ir bijušas mūsu interešu degpunktā, gan runājot par politiku, gan arī vedot sarunas par brīvās tirzniecības nolīgumiem un jādomā par cilvēktiesību vispārīgo raksturu un arī, protams, to, kas ir tiešākā veidā saistīts tieši ar tirzniecības jautājumiem. Kā teica komisāra Malstrēma, vairākos gadījumos šādai Iesa, iesaistes politikai ir jābūt patiešām realizētai, nevis jāpiekop tikai tāda politika, kas norāda uz dažādu noteikumu ievērošanu. Ja mēs runājam par brīvās tirzniecības nolīgumiem, protams, jāmin arī nodaļa, kur ir runāts par darba ņēmējiem, par darba apstākļiem, vidi Ir arī eh, šis juridiski saistošais raksturs, runājot par eh, partnerības un sadarbības nolīgumiem par cilvēktiesību ievērošanu. Un papildus šai saiknei mēs esam arī izveidojuši eh, struktūru, lai labāk varētu īstenot to, kas ir teikts nodaļā par uh, sadarbību ar um, civilo, ar pilsonisko sabiedrību, arotbiedrībām. Protams, šādos gadījumos var runāt arī par uh, tādiem neatliekamiem jautājumiem. Mēs varam arī iepazīties ar uh, šo sanāksmu protokoliem un tātad caurskatāmība tiek ievērota. Ja mēs runājam par jautājumu tādā plašākā tvērumā, protams, komisija ir gatava vienmēr uh, Ah, piedāvāt vairāk detaļu, tad, kad šis jautājums tiks iesniegts eh, un aplūkots plenāra sēdē, mums ir arī sagatavot informāciju par FTA, ja brīvās tirsniecības nolīgumu saturu. Mēs esam gatavi jūsu komitejai iepazīstināt ar to informāciju, kas jūs interesē. Un jāsaka, ka mēs šeit daļēji aplūkojam šo uh, juridisko tekstu. Tas mm, tiks nosūtīts arī Inta komitejai, tad, kad mūsu rīcībā būs vairāk informācijas par vēl eh, neapspriestajiem jautājumiem. Vēlāk tas tiek ievietots arī eh, tīmekļa vietnē. Ja mēs runājam par cilvēktiesību ietekmes izvērtējumu, jau ir bijis daudz diskusiju par šo jautājumu. Un viens no iemesliem, kādēļ mēs nesam uh, veikuši tādu īpašu ietekmes izvērtējumu, ir tādēļ, ka mūsuprāt tā ir daudz plašāka politikas joma un šāda ietekmes izvērtējuma attiecībā uz cilvēku tiesībām notiek no 2012. gada, tā tad izvērtējot arī, protams, nodaļas, kas ir iekļautas brīvās tirsniecības noliegumos un kas attiecas uz cilvēku tiesībām. Un ja eh, ieteikums izvērtējums ir noteikts par kādu konkrētu līgumu, tad eh, mēs eh, neveicam vēl papildus izvērtējums. Ja mēs runājam par ombudu, komisija reaģēja uz ombuda izteikumiem un norādēm. Un, protams, ja ombuds to pieprasa, tad uh, vēstules saturu uh, ir iespējams publiskot. Paldies! Un tagad atgriezīšos pie mūsu autores, pie Marīķis Šākas lūdzu. Paldies! Paldies visiem, kas šodien izteicās. Un es, protams, saprotu, ka ar šo jautājumu mēs nevarēsim visu problēmu iztirzāt pilnībā, runājot arī par sarunām. Uh, attiecībā uz šādiem nolīgumiem nākotnē, bet, protams, parlamentam ir jāturpina piekopt savu demokrātisko kontroli. Ja mēs runājam par mūsu komitejas eh, spējām, nu varbūt eh, ar vienu jautājumu vai, vieni, eh, vai ar šiem priekšnosacījumiem atrisināt visas Vietnamā valdošās problēmas, protams, mēs to pārvērtējam, mēs pārvērtējam tirzniecības politikas nozīmīgumu, bet mēs taču esam par to noraizējušies, ir labi, ka mēs kaut kādā veidā to demonstrējam kā tirzniecības komiteja, un tagad dažas detaļas par to, ko darīt tālāk mums vienkārši ir jāmodernizē, jāaktualizē šis teksts. Pirms abas uh, līguma slēdzēja puses uh, būs galēji vienojušās, protams, ir iespējams arī iesniegt grozījums, un daži jau šādu vēlmu pauda, un tad mēs varētu arī tikties tādā tehniskā līmenī un uh, nospriest, kā tad tam visam vajadzētu izskatīties. Es domāju, ka mums būs iespēja vēl apspriesties par cilvēku tiesībām un pievērsties arī darba apstākļiem, sociālajām tiesībām. Un EKR komentāri par eh, tirzniecību un cilvēktiesībām, ka tās vienotru papildina, ir ļoti saistīts, jā, es varu tikai tam piekrist, bet, protams, mums jārunā nevis tikai par eh, tuvāko nākotni, bet arī tālāko nākotni. Es ceru, ka mēs varēsim tādā veidā arī turpināt savu darbu, kolēģi varēs sagatavot grozījumus, un tad jau būs arī debats, turpmāks debats ar komisiju, un, nu, ar nepacietību gaidu mūsu turpmāko sadarbību. Paldies! Paldies! Par šo mutisko jautājumu ir paredzēts balsot 21. un 22. septembrī. Paldies! Esam izsmēluši 8. darba kārtības punktu, tālāk 9. darba kārtības punkts, citi jautājumi, ne? Ja kolēģiem tādu nav, es tikai no savas puses gribēju novēliet visiem kolēģiem, asistantiem un sekretariāta darbiniekiem auglīgu, ražīgu rudens darba cēlienu un desmitais darba kārtības punkts cienamie, tiekamies nākamreiz 21. septembrī, pirmdienā 2015. un 22. datumā 2009. Paldies!